Sēdētājs ir informējis mani, ka IMCO komitejas rezolūcijai tātad priekšsādātāja konferences nav izteikusi pretestību, ja neviena politiskā grupa vai arī 40 deputāti nenoraidīs šo priekšlikumu, tad tas tiks uzskatīts par uh, atbilstīgu pretējā gadījumā. Eh, tas tika noraidīts pretējā gadījumā, notiks eh, balsošana, un eh, šis dokuments ir pieejams parlamentu mājaslapā. Tagad mēs pārējām pie komisijas paziņojuma lēmumu, kas pieņemt par nodu.